un izskatīsim ieteikumu otrajam lasījumam, ko sagatavojas Mērgars eh, Konsiguera. Eiropas Savienības aģentūra tiesība aizsardzības sadarbībai un apmācībai Eiropels. Un tagad vārds referentam Diezdemērs kungam. Muchas gracias, señora presidenta. E, bueno. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt visiem, cienījamais komisāra kungs, cienījamie kolēģi, cienījamie draugi. Jāsaka, pie šī dokumenta es kā referents strādāju jau trīs gadus, un mans mēķis ir bijis viens un tas pats. Es vēlējos noregulējumu Eiropolam, kas ļautu um, šai iestādē īstenot savus pienākumus un sasniegt savus mērķus. Šī Eiropas uh, policijas aģentūra uh, nodrošina sadarbības starp dalībvalstīm, lai cīnītos pret terorismu, organizēto noziedzību un arī cīnītos pret uh, narkotiku tirzniecību, uh, cilvēku tirzniecību, orgānu tirzniecību, rasismu, ksenofobiju, šantāžu, um, viltoto naudu, ieroču tirzniecību, uh, seksuālu izmantošanu un cita veida likuma pārkāpumiem. Pirmajā lasīmā mums izdevās novērst uh, uh, to, lai netiktu apvienotas uh, aģentūras un starp citu. Šo rezultātu mēs sasniedzām pateicoties lieliskiem darbam, kuru paveic ēnu referenti, kuriem es vēlētos arī pateikties. Otrajā lasījumā Jāsaka, bija ļoti laba sadarbība un konsensus mūsu starpā, tāpēc vēlos pateikties vēlreiz visiem ēnu referentiem, kas strādāja pie šī dokumenta šo triju garo gadu garumā. Ir bijuši trīs dialogi. Itālijas prezidentūras laikā, tāpat arī uh, Latvijas prezidentūras uh, laikā un Luksemburgas prezidentūras laikā. Paldies visām prezidentūrām, kas ļāva mums nonākt pie pozitīva rezultāta. Es Vēlētos pateikties arī uh, komisijas pārstāvjiem, kas ļoti profesionāli strādājuši pie šī jautājuma. Tagad mums ir Eiropā, kuram ir galvenā loma, lai cīnītos pret terorismu un džihādismu. Tagad Eiropolam būs vairāk instrumentu un iespēja rīkoties. Ir paredzēts izveidot arī centru cīņā pret terorismu, un te mēs centīsimies strādāt arī pie izlūkošanas, lai atvieglot šo cīņu pret terorismu, ir um, paredzēts arī instruments, lai cīnītos pret uh, terorisma uh, propagandu internetā. Un uh, šī attiecīgā nodaļa atzars varēs strādāt pie tā, lai identificētu šos potenciālos noziedzniekus internetā un dzēstu attiecīgi e, šo te noziedzīgo saturu. Runa ir par informācijas apkopošanu, apstrādi un arī nodošanu tālāk. Mums ir jāstrādā pie strateģiskās analīzes un pie operacionālā darba, un visu šo darbu ir paredzēts veikt Eiropā paspārnē Mm. ir paredzēti arī um, nacionālai kontaktpunkti, kas sadarbosies ar Eiropolu, un attiecīgie kontaktpunkti tiks saulēcīgi informēti par ikvienu noziedzīgu nodarījumu. Lai īstenot veselu virkni dažādu pasākumu atbalstot dalībvalstis. Eiropā, protams, varēs apstrādāt arī privātu personu datus, bet ievērojot visus noteikumus par privātumu. Eiropā eh, varēs eh, cīnīties arī pret eh, šausmīgiem noziegumiem, kā piemēram nepilngadīgu personu eksploatācijas. Vēlos atgādināt arī, ka Eiropālam būs datu uzraudzības orgāna iestāde, un tā attiecīgi sadarbosies ar nacionālajām iestādēm ir paredzēts īpaši apstrādāt e, sensitīvus datus, un par e, šo visu mēs esam vienojušies iepriekšējā plenārsēdē. Mums ir izdevies uzlabot arī aģentūras e, pārvaldību, kas attiec uz direktoru un pārvaldības padomu. Jāsaka, ka šis ir jauns precedents. Mums ir 88. pāns līgumā par Eiropas Savienības darbību, kurā ir teikts, ka uh, Eiropas uh, parlamentam arī ir uh, savas kontrols funkcijas, tāpēc mēs esam izveidojuši attiecīgu Eiropas parlamentu kontrols grupu. Sadarbība cīņai pret terorismu ir izšķirīga, un Eiropol ļaus Eiro uh, just iepazīties ar šiem datiem. Uh, Tātad mūsu darbs ir bijis ilgstošs un sarežģīts, bet rezultāts ir apsveicams, un es ceru, ka Eiropol varēs strādāt 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Avram Apulskungam komisijas vārdā. Eh, merci, madame la présidente. Lielas paldies priekšsēdētājiem! Godātie Eiropas parlamenta deputāti, es vēlētos sākumā pateikties referentam Dijas Demeras kungam un arī viņa komandai, kas ir paveikusi lielisku darbu, lai izveidotu šo ārkārtīgi būtisko, kritisko uh, likumdošanas dokumentu pēc uh, nogurdinoša darba, lai uh, sasniegtu kompromisu. Es varu jūs apsveikt ar sasniegto rezultātu un mm, teikt pateicības vārdus par izcilo sadarbību kas padara šo uh, regulējumu kritisku. Cīņa pret terorismu ir politiskās programmas eh, da, prioritāte. 8% no Eiropas pilsoņiem nesenā eh, aptaujā atbildēja, ka vēlas, lai Eiropas Savienība aktīvāk darbotos terorisma apkarošanas jomā nekā tas notiek tagad. Pēc tam, kad šī regula tiks, tika, eh, tiks pieņemta, 2017. Eh, gadā būs pareizais satvars, lai tas varētu notikt. Visu pirms Eiropols kļūst par informācijas eh, mēzglu Eiropas Savienībā. Pārīzes un Briseles notikumi ļoti skaidri uh, parādīja to, ka informācijas apmaiņa ir mūsu ahilēja papēdis. Un dalību valstīm ir ciešāk jāveic koordinācijas darbs, un tas jādara efektīvāk. Sarežģītas izmeklēšanas ir jāveic balstoties uz mm, viedām analīzēm. Eiropolam ir skaidra pievienotā vērtība šajā jomā. Vēl viens ļoti būtisks uzlabojums ir tas, ka uh, Mm, ir šī demokrātiskā iespēja. Jaunie noteikumi eh, nozīmēs, ka Europolam būs jāatskaitās mm, mums un nacionālajiem parlamentiem. Un personas datu aizsardzība arī tiks pastiprināta. Šī iemesla dēļ es uzskatu, ka mūsu darba rezultāts pie šī e, dokumenta ir pozitīvs. Eiropola juridiskais pamats ir saskaņots ar Lisabonas līgumu, un Eiropola reformas mērķis ir padarīt Eiropolu vairāk pārskat atbildīgu, efektīvu un efektīvu rīcības spējīga, un tas ir sasniegs. Lai nu kā, es vēlētos eh, atsaukties uz divām eh, komisijas deklarācijām, kas tika sniegtas padomē, un arī tās es vēlētos izcelt šodien. Pirmā attiecas uz Eiropola vadību. Mēs esam pilnībā pārliecināti par to, kādi ieguvumi būs izveidojot eh, iz, eh, valdi, kā valdošo struktūru Eiropolā un arī citās aģentūrās. Mēs turpināsim sekot līdzi eh, situācijai Eiropola pārvaldībā un nākamo divu gadu laikā mēs izskatīsim turpmākus priekšlikumus, ja tādi būs nepieciešami šajā jomā. Otra lieta attiecas uz nepieciešamību nodrošināt saskanību starp Eiropola regulu un data aizsardzības pakotni. Tā kā nesen tika pieņemta jauni ES datu aizsardzības noteikumi un plānots pārskatīt datu aizsardzības noteikumus Eiropas Savienībā un aģentūrās, mums ir jānodrošina konsekvence un jāizvairās no pārklāšanās Šiem asla dēļ ir skaidrs, ka eh, funkcijas, ko veic eh, sadarbības mm, eh, struktūras, turpmāk veiks šis jaunais datu aizsardzības valdes orgāns un mm, parlamenta locekļis atzinīgi vērtēju šo svarīgo soli un ļoti gaidu jūsu uzstāšanos. Lielas paldies! Paldies, komisāra kungs. Tagad eh, vārds tiks dots grupu pārstāvjiem. Holmēras kundze izskatās nav zālē. Zvēra kungs, ETP grupas vārdā. Paldies, priekšēdētāji. Eiropas pilsoņu drošība tagad ir apdraudēta, pakļauta draudiem, un tam ir vairāki iemesli. Mēs neesam pietiekami investējuši aizsardzībā, un tagad mēs redzam arvien vairāk apdraudējumu. Jūs zināt arī par to, kas notiek Krievijā, tas ir zināms arī Krievijā un visās valstīs, kas konkurē ar Eiropas Savienību cita starpā arī ekonomiskā ziņā. Un tagad pēc trīs gadu pārunām mums ir vienošanās nolīgums par Eiropolu. Es ļoti priecājos par to, ka šodien varam balsot par jauno regulu. Eiropolam būs vairāk kompetences, lielākas pilnvaras cīņā pret terorismu. Eiropolam būs iespēja veidot īpašas vienības un būs iespēja uzlabot sadarbību starp Eiropolu un dalību valstīm. Es lepojos ar to, ko paveikusi mana politiskā grupa, kas ir iestājusies par lielāku, labāku sadarbību Eiropolu dalībvalstu starpā. Tagad mums ir labāks juridiskais ietvars un pilsoņi varēs lepoties ar mums. Paldies, un tagad vārds eh, sociāls un demokrāta vārdā Vaidenholcer kungam trim minūtēm. Paldies, priekšēdētāji. Rīt ir ļoti nozīmīga diena. Otrajā lasīmā mēs rīt pieņemsim Eiropola regulu. Vairāk nekā trīs gadus mēs veltījām šim darbam. Notika 80 sanāksmes. Darbs bija ļoti neatlaidīgs un es te mēras kungs ļoti prasmīgi vadīju šo procesu. Uh, un gribu viņam teikt lielu paldies, tāpat kā visiem ēnu referentiem, kas ļoti labi sadarbojās. Darba atmosfēra bija ļoti pozitīva. Mēs ņēmām vērā, protams, Lisabonas līgumu, bet esam arī šo jauno regulu centušies uzlabot drošību, samazināt birokrātiju pārobežu sadarbībā un nodrošināt efektīvu cīņu pret organizēto noziedzību un um, terorismu. Šī regula dos iespēju Eiropola struktūras darīt efektīvākas un demokrātiskākas, arī parlamenta kontrole tiks uzlabota un stiprināta un tiks ieviesti arī stingri datu aizsardzības noteikumi. Sevišķi nozīmīgi ir tas, ka parlamentārā kontrole uh, tiks īstenota kopā ar nacionālajiem, tātad dalībvalstu parlamentiem. Tā ir viena no, viens no elementiem, kur nacionālo parlamentu sadarbība tiešām būs pats darba centrālais elements vai komponents. Un starpparlamentārā sadarbība ir viens no nozīmīgākajiem valstiem Eiropas projektā vispār. Mums iepriekšējā plenārsēdē, kur mēs pieņēmām datu aizsardzības pakotni, uh, mēs attiecīgos noteikumus varēsim izmantot arī saistībā ar Eiropolu un Eiropol uzlabo savu reputāciju un arī uzticēšanos pilsoņu acīs, un tas, protams, veicinās arī dalībvalstu gatavību apmainīties ar datiem. CEPOL un Eiropol apvienošana arī ir ļoti tāds interesants jautājums. Uh, bet mēs gribējām stiprināt abas iestādes un izmantojām pragmatisku pieju. Tāpat arī attiecībā uz interneta uh, informācijas novērošanu vai pētījumiem. Arī šeit es uzskatu, ka ir vajadzīgs atsevišķs noteikumu kopums. Uh, bet kopumā jaunā Eiropola regula ir labs pamats turpmākiem integrācijas soļiem, padziļinot sadarbību starp policijas un tiesību aizsardzības iestādēm. Paldies Vaidenholcer kungam, tagad vārds EKR grupas vārdā Kirkap kungam divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji komisāri, uh, kungs. Eiropālam ir nepieciešama jauna instrumenta, lai tiktu ar galā ar jauniem uh, izaicinājumiem. Šobrīd pēc uh, garām pārnām mēs beidzot uh, piešķiram jaunu mandātu, lai tiktu galā ar drošības uh, problēmām, kādā mēs saskaramies Eiropā. Ir uh, ļoti svarīgs centrs operacionālajiem atbalstam un uh, Eh, izlūk eh, informācijas apmaiņai Eiropas Savienībā. Tas ir nepieciešams, lai ātrāk reaģētu uz draudiem, un tas uh, dod dalībvalstīm arī um, garantiju, ka ir iespējams rīkoties vienlaikus aizsargājot datus. Šī parlamenta pārstāv, Nacionālajā parlamenta pārstāv varēs kontrolēt uh, Eiropola darbību, kas, protams, var tikai uzlabot uzticēšanos šai iestādē. Šis noregulējums ir uh, pamats. Uh, interneta vienībai, kur ir jānostiprina, jo teroristiskās organizācijas arvien vairāk izmanto eh, sociālos mēdījus. Eh, Twitter un eh, citi sociālie tīkli tiek izmantot, lai rekrutētu. Un ir jāstrādā ar sociālo mēdīju piedāvāt, piegādātājiem. Eiropola nav Eiropas uh, Um, federālās izmeklēšanas birojas, un tas arī nav nepieciešams, bet tam ir jāturpina sadarboties ar visām tiesība aizsardzības iestādēm Eiropas Savienībā. Um, cīņa uh, pret terorismu uh, nozīmē, ka mums ir jācenšas aizteikties ienaidniekam priekšā. Eiropola ir padarījis Eiropu un apvienoto karalisti eh, par drošāku vietu pēdējo 20 gadu laikā. Un, Dievs, Demērs kungs, es apsveicu jūs ar paveikto darbu. Jūs tik tiešām strādājāt, lai mēs panāktu kvalitatīvu dokumentu, kas ļauj mums cīnīties pret cilvēku tirzniecību, bērnu eh, izmantošanu un, protams, eh, cilvēku nelikumīgu pārvietošanu. Paldies! Paldies, tagad vārds Alde grupas vārdā Petersen kungam uz 2,5 minūtēm. Paldies, priekšstādātāji! Iesākumā es vēlētos pateikties eh, Diezde Mērskungam un Eiropas Savienības institūciju pārstāvjiem par eh, smago darbu. Šis ir bijis ļoti ilgstošs process, un es domāju, ka Eiropā tagad būs eh, daudz labāk aprīkots, lai atbalstītu dalībās cīnoties pret nopietniem noziegumiem un terorismu. Man būtu labi pateicies um, vairāk stiprināt Eiropālu, jo būtu labi, ja Eiropālu varētu saņemt vairāk izlūk un izmeklēšanas informācijas no dalībvalstīm. Man būtu labi pateicies, ka mums ir obligāta informācijas apmaiņa dalībvalstu starpā, jo dalībvalsts nedrīkst uh, turēt slepenībā informāciju, kur varētu būt noderīga citām dalībvalstīm. Uzbrukumi Parīzē un Briselē mums parādīja, ka informācijas apmaiņa policijas dienas starpā ir ārkārtīgi nozīmīga, lai vērstos pret terorismu draudiem. Diemžēl ir ļoti daudz pretēju piemēru. Proti teroristi, kas uzbruk Eh, Parīzē novembrī šķērsoja robežu. Viņi ieradās no Beļģijas, pēc tam viņš šķērsoja robežu, bet uh, Francijas policija viņus neaizturēja, jo nebija nepieciešamās informācijas, kas ļautu šos teroristus aizturēt. Tāpēc mums ir jāpanāk labāka informācijas apmaiņa dalībās starpā. Tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai mēs novērstu šādus eh, uzbrukumus nākotnē. Mums tas ir jādara pirms uh, rodas jauni uzbrukumi, un mums ir jāapkopo savu centienu. Dānija nesenā uh, referendumā nobalsoja par izstāšanos no Eiropola, jo Dānijai nepatika, kā Eiropola darbojas, bet es ceru, ka ar jauno noregulējumu Dānija jau atkal varēs kļūt par Eiropola locekli. taču ir vēl arī paralēls vienošanās, kas nav optimāls Dānijai. Katrā ziņā es vēlu veiksmi Eiropā turpmākajā darbā. Tas ir jāstiprina, lai cīnītos pret terorismu. Paldies, paldies. Tagad uh, vārds goja grupas vārdā Ernsts Kunzies pusotru minūtu. Paldies, priekšēdētāji. Arī es gribu teikt referentam paldies. Mēs ļoti labi sadarbojāmies, kaut gan pozīcijas bija atšķirīgas. Mums bija galvenais jautājums, ko mēs sagaidām būtībā no policijas un kā attīstīt sadarbību starp policiju Eiropā un kā to koordinēt. Mēs gribam, lai Eiropols veicinātu to, lai cilvēku pamata tiesības tiktu aizsargātas, noziegumi tiktu atklāti un sodīti un demokrātiski kā veidā varētu noritēt sadarbības starp iestādēm. Jautājums, vai Eiropols tiešām to spēj kopumā, ir uzlabojumi, bet ideāls šis teksts, protams, nav. Runājot par pārobežu um, noziedzni, tad vajāšanu, mēs redzam, ka Eiropols tagad ir atbildīgs būtībā par visu un vāks milzīgu daudzumu datu. Uh, internetu uzraudzības vienība bez uh, juridiska pamatojuma varēs rīkoties ar interneta datiem, kā vien vēlas. Un tāpat ir paredzēta sadarbība ar trešajām pusēm, ar privātiem, privātu personām. Un mēs esam pret to, ka šī iestāde lems par to, ko internetā drīkst publicēt un ko nē. Uh, Mēs uzskatām, ka šeit juridiskais ietvers nav ideāli izveidots. Mēs no, balsosim pret šo. Paldies, tagad vārds Terikam Breskogām, zaļo vārdā uz trim minūtēm. Paldies, priekšstādātāji, komisāra kungs. Eiropā ir Eiropas aģentūra, kura ir jāsniedz atbalsts nacionālajām policijas un tiesību aizsardzības iestādēm, lai cīnītos pret noziedzību un terorismu. Nesenie teroristu uzbrukumi parādīja, ka mums ir nepieciešama Eiropas policijas aģentūra pēc iespējas ātrāk, un mums ir nepieciešama tāda aģentūra, kurai būtu iespēja arī nodrošināt uh, pārobežu sadarbību. Šajā kontekstā Bija nepieciešams, lai Eiropā būtu uh, vajadzīgie instrumenti, lai sniegtu atbalstu dalībvalstīm analizējot un cīnoties pret šiem noziegumiem. Vienlaikus, ja Eiropol ir spēcīgāks, tad tas ir arī vairāk jāuzrauga no parlamenta viedokļa, no parlamenta puses. Mums ir nepieciešams nodrošināt um, privātu personu datu aizsardzību, un um, šai aizsardzībai ir jābūt līdzsvarotai. Eiropol ir jāizteno savas aktivitātes Eiropas Savienībā, tas ir pavisam skaidrs, bet jāsaka arī, ka organizētā noziedzība neapstājas pie Eiropas Savienības robežām, tāpēc mums ir nepieciešama sadarbība ar trešajām valstīm. Šī noregulējuma mērķis ir stiprināt Eiropolu un novērst uh, to, ka policija iejaucas personu privātu dzīvē. Ir daži elementi, kas mūsu politiskajai grupai joprojām nepatīk, piemēram, uh, jautājums par Eiropālu izpildu direktoru, kurš uh, savās funkcijās nav tieši atbildīgs Eiropas parlamenta priekšā, bet gan padomas priekšā. Uh, Tāpat arī nav skaidrības eh, par juridisko pamatu šai jaunajai interneta uzraudzības vienībai. Tātad mēs grasamies paturēt spēkā savu grozījumu un vēlamies atgādināt, ka šī eh, te vienība bija eh, jāizklāst īpašā atsevišķā priekšlikumā. Noslēgumā vēlos pateikties kolēģim Dievs Demers kungam, kas eh, lieliski uzlaboja eh, vairākus elementus eh, tekstā. Ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu politiskā grupa balsos par mūsu iesniegto grozījumu. Mēs esam pārliecināti, ka mums ir nepieciešams šis instruments un mums ir nepieciešama labāka pārobežu sadarbība Eiropas aģentūru starpā aģentūru, uh, kuras strādā pie tā, lai likums tiktu ievērots. Šai aģentūrai ir uh, jāpainās ar informāciju arī trešajām valstīm, lai cīnītos pret organizēto noziedzību. Paldies! Paldies! Tagad uh, vārds Mahkungam uz pusotru minūti RTD vārdā. Dámy a pánové, až budeme hlasovat. Paldies, priekšēdētāji. Runā, kad mēs balsosim par šo priekšlikumu, tad būs tikai viens priekšlikums par noraidīšanu, un tas ir manējais. EFDD iesniedza šo priekšlikumu, jo mums nav bijusi iespēja tekstā uh, ieviest grozījumus, un parlamenta demokrāt, parlaments šeit nav darbojies demokrātiski. Projekts sākotnēji bija pilnīgi savādāks. Uh, Būtībā bija CEPOL un Eiropol paredzēts apvienot, un tagad par to vairs pat netiek runāts. Eiropols ir pārvērts par jauna tipa organizāciju vai iestādi, un tā tagad ir nevis starpvaldību aģentūra, bet policijiska aģentūra, tāda kā slepen policija, kas būs pakļauta komisijai un padomēji komisija varēs darboties ar datiem, ko savāks Eiropols un varēs nodot tos tālāk citām organizācijām, varēs iesaistīt arī privātas organizācijas, tiks notiks apmaiņa ar kontonumuriem, adresēm, cilvēku identitātes datiem un būs iespēja nodot šos datus arī privātās rokās, un mēs to nevarēsim kontrolēt. Šis projekts uh, it kā liecina par jaunām kontrolas iespējām, bet tas ir maldīgs priekšstats. Un administratīvā pārvalde vai līdztiesības starp vīriešiem un sievietēm uh, Es aicinu balsot pret šo regulu. Precel. Nu, precelu kungs, lūdzu. Priekšēdētājs kundze, dāmas un kungi. Jūs visi, vai vismaz lielākā daļa no jums šodien svinat eh, tā kā lielo uh, triecienu terorismam. Uh, un Eiropola aģentūrai tiek piešķirtas jaunas eh, pilnvaras. Tas attiecas uz datu aizsardzību, Eiropa, datu apmaiņu Eiropas ietvaros. Ir teikts, ka ēnu referenti nebija vienisprātis vai pat gluži otrādi bija pārāk liela vienprātība attiecībā uz datu apmaiņu uh, un tieši tā saucamo liberālo politisko grupu pārstāvji tagad skaidro, ka ir jābūt vēl plašākiem pienākumiem nodot savus datus citiem. Dāmas un kungi, noteikumi, kas mums, ko, saskaņā kuriem mēs darbojamies līdz šim, datu aizsardzība, Šenkena, dat, Dublinas uh, nolīgums, mēs neesam spējīgi Eiropā pilnībā īstenot šos noteikumus, kas mums jau ir. Un tagad jūs gribat jaunus noteikumus, lai cīnītos ar problēmām, kas ir radījuši, radī, radušās tāpēc, ka iepriekšējie noteikumi nav tikuši uh, izpildīti. Tas taču nav nopietni. Mums ir jāķerās pie noteikumiem, kas mums jau ir, un jāpilda tie, nevis jārada jaunas problēmas, tāpēc, ka mēs neturamies pie likuma. Zarijan Polus, pusotra minūte jūsu rīcībā. Europols mm, tagad atkal parādās kā jauna Eiropas Savienības tiesības sargājošā iestāde, un tā darbojas dalību valstīs, izveidojot savus centrus, un tagad tā var mm, likt dalību valstīm veikt um, vajāšanu par virkni dažādu noziegumu, un um, šo noziegumu um, meklēšana arī nozīmēs, ka no, tiks represijas darbības pret eh, sociālo mēdīju kontiem un eh, eh, slepenie dienesti dalību valstīs un trešajās valstīs un arī ASV varēs zināt un uzraudzīt to, ko mēs darām. Un mm, tas jāņem vērā arī saistībā ar biznesa interesēm un viss, ko jūs mm, minējāt par uzraudzību un mm, pārskatu atbildību, tas ir tikai aizseks uzraudzībai, mm, lai parūpētos par to, ka sociālā kustība pret eh, nepopulārām Eiropas Savienības eh, mm, dalību valstu politikām vairs nav iespējama, un mēs varēsim mm, rīkoties pret šiem mehānismiem, ko ir izveidojuši monopoli. Eh, zilās kartīts jautājums no Mošovski kunga. Vai jūs pieņemat jautājumu? Vai jūs pie, ņemat jautājumu. Jā. Šedešovska kungs. Nevim, es te to nažīst. Paldies, priekšēdētāji. Es nezinu, vai jūs vispār šo regulu esat lasījis vai esat iepazinies ar tekstu, tāpēc gribu zināt, vai varat man paskaidrot, kā no Eiropola uh, Eh, rad, rodas eh, represīva aģentūra. Vai jūs esat Eiropolu apmeklējis vai zinat, kā tas darbojas? Lūdzu, atbildiet. Nav nekādas vajadzības apmeklēt Eiropolu, lai saprastu tā darbību. Teksts pats parāda to, ka ir šāds eh, represīvs raksturs, jo mēs paplašinām uh, informācijas uh, loku, kas tiek uh, savākta par virkni mm, lietu, virkni jomu. Jūs varat uh, iepazīties ar to, un te ir runa par mūsu mm, pilsoņu privātumu un interesēm, un ja jūs to izlasīsiet, tad sapratīsiet, ka te ir akcents uz sociālo politiku un um, arotbiedrību aktivitātēm, jo tur jūs redzēsit, mm, saskatīt. Um, bailes tiem, kuriem ir jāpārvalda šāda sociālā aktivitāte. Prezident. Paldies priekšādātāji, godātie kolēģi. Es brīnos, kā gan labējie, gan kreisie runā absolūti nesajādzot, par ko viņi runā. Mums ir aģentūra, kas atbild par policijas iestāžu sadarbību un tās koordināciju darb, starp dalībvalstīm. Tā palīdz un interneta uzraudzības vienība, nevis kaut ko liks uh, izņemt no interneta, bet gan ņems ārā informāciju par šausmīgiem noziegumiem, lai tā nebūtu internetā, lai ne, nenotiktu šādu noziegumu atkārtošanās, lai tas netiktu veicināts. Un, ja kādam ir arī, protams, iespēja sūdzēties tiesā, uh, ir iespēja arī apsūdzēt tiesas spriedums Eiropolam, nav iespēju īstenot pasākumus pret kādas institūcijas gribu. Te ir dalībvalstīm pilnvars. Es tiešām nesaprotu, uh, uz ko balstās uh, izteikumi, ko tikko dzirdēju par avio pasažieru datiem. Tie ir šifrēti un tie netiek nodoti tāpat vien kaut kur. Uh, personāls ir izglītots, un es domāju, ka Eiropola reforma ir ļoti labi izdevusies. Apsveicu referentu un arī visus ēnu referentus. Manuprāt, Aldes kolēģis pareizi izteicās, mums vajag veicināt datu apmaiņu starp dalībvalstīm pāri robežām. Un komisārkungs, es apsveicu arī jūs, jūsu priekšlikums ir labs Es vēlētos, lai komisija uh, apgādātu Eiropolu ar lielāku personālu skaitu, bet kopumā regulas projekts ir ļoti labs, un es tiešām gribētu uh, kolēģi no labējās frakcijas grozījums varēja iesniegt, jūs vienkārši nebijāt klāt. Dog Gomešs kundz, lūdzu. E Paldies. Demeiras kungs ir referents. Mēs ar viņu ļoti labi sadarbojāmies, pārunas noritēja divus gadus, bet dalība valstis eh, vilcinājās stiprināt sadarbību ar Eiropolu, un vairāki no grozījumiem būs nevis tikai melns uz balta, bet novedīs arī pie tādas pieejas, jaunas paradigmas vai jaunas domāšanas terora atentāti Briselē parādīja, ka tiešām nav, netiek koordinēts policiju darbs dalībvalstīs un arī pārobežu um, noziedzība līdz ar to tiek veicināta. Tagad Eiropas parlaments varēs kontrolēt šo sadarbību sadarbībā ar dalībvalstīm. Mūsu atbildība ir piespiest dalībvalstu iestādes sadarboties ar Eiropolu, jo mēs nedrīkstam likt uz spēles mūsu pilsoņu drošību. Es priecājos, ka Eiropas parlamentam ir izdevies ieviest šajā tekstā datu aizsardzības noteikumus un būs iespēja izveidot policijas datu bāzi. Eiropols ir ļoti nozīmīgs cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību Pie tā klāt piedar arī sadarbība ar policijas iestādēm, uh, kas uh, ir spējušas kopā ar Portugāļu uh, futbola fanu organizācijām atmaskot Krievu mafijas grupas, uh, Mums ir jāturpina cīnīties pret organizēto noziedzību, veicinot informācijas apmaiņu, informācijas nodošanu un uh, valdībām nevajadzētu veicināt tā saucamās zelta vīzu izdošanu un nodokļu oāžu veidošanu, jo tas apdraud uh, mūsu, cita starpā arī mūsu drošību. Būtībā tiek atvērtas durvis starptautisko noziedzīgu grupu darbībai. Voorzitter, beste collega's. Stīvens Konzes, viena minūte. Priekšsēdētāji, eh, cienījamie kolēģi, eh, mans pārstāvētā delegācija priecājas par trialogu sarunu iznākumu. Eiropol tagad būs eh, pastiprināta sadarbība ar policijas iestādēm visā Eiropas Savienībā. Tādējādi Eiropol ir labāk sagatavots, lai palīdzētu dalībvalstīm cīnīties pret nopietniem noziegumiem un terorismu. Eiropol varēs informēt, piemēram, par e, džihādistu e, paziņojumiem e, Twitterī un citviet. Ir paredzētas īpašas vienības Eiropola sastāvā, kas sniegs šo informāciju un tādējādi Eiropai būs mūsdienīgāku un fleksivāku datu uh, eh, sistēmu, kas um, atbildīs uh, eh, 21. gadsimta prasībām, ir paredzēta informācijas apmaiņa un, būs, un tas ir pareizais uh, solis pareizajā virzienā. Paldies! Paldies tagad vārds Debrekungam. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, es ar uh, pārliecību balsošu par šo uh, regulu, kas ir rezultāts uh, vairāku gadu darbām. Es priecājos par šiem skaidriem noteikumiem, kas ļauj nostiprināt Eiropolu un uh, ļautam cīnīties pret uh, terorismu, uh, uzlabojot informācijas apmaiņu. Es priecājos par to, ka ir paredzēts apmainīties ar informāciju ar privātajām. Uh, privātu uzņēmumiem, kas ļauj eh, dažos gadījumos pakāpams sniedzējiem, piemēram, Facebook, eh, dzēst eh, attiecīgas mājaslapas. Es priecājos par to, ka ar šo regulu Eiropā tiek pakļauts Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu kontrolē. Taču es izsaku nožēlu par to, ka Eiropā nav saņēmis pietiekam daudz iniciatīvas pilnvaru, piemēram, lai uzsāktu uh, krim, izmeklēšanu krimināla vajāšanas gadījumā. Un nekas netiek darīts, lai tik tiešām izveidotu Eiropas līmeņa izlūkdienestu. Es ceru, ka nākotnē padomē nebūs jānožālo, ka šis darbs nav uh, paveikts saulēcīgi. Paldies. Tagad vārds uz vienu minūtu Andersons kundzei. Paldies. Viss iestādes ir jāpakļā pienācīgai kontrolē. Mēs Šinfēna pārstāvi eh, saprotam, ka ir nepieciešams cieši sadarboties dalībās starpā, jo īpaši tad, ja ir jāvērš pret terorismu, narkotiku tirzniecību un cilvēku tirzniecību, bet mēs esam eh, pārliecināti arī, ka ikvienam ir jābūt atbildīgam, un ja nav šādas te kopīgas uzraudzības eh, padomas, ir mm, paredzēta E, tikai uzraudzības grupa, tas nozīmē, ka e, kontrola netiks pienācīgi īstenota. Tas ir e, tik tiešām žēl, jo īpaši tāpēc, ka ar šo dokumentu mēs cenšamies piešķirt pilnvars Eiropā, lai tas apstrādātu privātu personu datus un tāpat arī izlemt, kurš internets saturs ir likumīgs un kurš nav. Es domāju, ka uh, atskaitīšanās nozīmē atbildību, un es domāju, tam piekritīs ik viens šeit parlamentā. Paldies, paldies, tagad vārds Albrecht kungam uz divām minūtēm. Godātā priekšēdētāja, godātais komisāra kungs, godātais referent kungs, liels paldies par labi paveikto darbu. Arī mūsu ēnu referents jau to uzsvēra. Progress ir panākts liels šajā Eiropola regulā. Tas ir progress, kas apliecina Eiropas Savienības spējas. Mums ir jauna regula, kas veicinās Eiropas projektu tieši sadarbībā starp policijas iestādēm un kriminālu vajāšanā. Uh, Datu aizsardzības noteikumi ir ļoti skaidri, tie saskan ar datu aizsardzības pakotni, kas jau pieņemta. Tas ne tikai veicinās uzticēšanos cilvēku vidū, bet arī Eiropola darbības leģitimitāti. Tas ir priekšnosacījums labākai informācijas apmaiņai starp dalību valstīm un Eiropolu un dalībvalsts eh, kr policijas un uh, uh, krimināla vajāšanas iestādēm. Man būtu prieks, ja divos jautājumos mēs būtu gājuši vēl tālāk. Un es runāju par labāku aprīkojumu, izziņas veikšanas vienībām vai komandām. Uh, jo nepietiek vienkārši ar lielu datu apjomu, un tad datoriem tiek uzticēts uzdevums. Uh, labāk jānotiek tīklošanai starp uh, policijas ierēģiem, starp policijas darbiniekiem, lai kopā varētu veikt izziņu. Un tas ir, šis darbs ir jāturpina, un arī informācijas nodošanā trešajām pusēm būtu labāks juridiskais ietvars. Tas vēl nav panākts. Um, šeit mums ir grozījuma priekšlikums un uh, galēji labējais kolēģis pretēji viņa uzskatām, mēs uzskatām, ka tātad mūsu viedoklis ir atšķirīgs, bet citādi mēs vērtējam regulu pozitīvu. Paldies, Fonštorhas kundze. Uh, mēs runājam par Eiropolu reformu. Eiropols vāks datus un apmainīsies eh, ar šiem datiem ar iestādēm un privātpersonām. personām sociālie tīkli tiek pārmeklēti attiecībā uz aizdomīgu informāciju, tiks vākti personas dati, tiks, dati tiek nodoti tālāk, vārds, adrese, dzimums, dati no pases, um, DNA, um, pirkstu nospiedumi, informācija par darba devējiem, fotogrāfijas, uh, pseidonīmi, dati par bankas kontu, konta numuri, konta saturs, dati par nodokļiem un tā tālāk. Tāpat interesi tiek izrādīta par dzīves stilu, par to, vai cilvēks labprāt nodarbojas ar sportu. Uh, un tā tālāk, tiek spētīti komunikācijas kanāli, vai tiks izmantots publiskais transports un tā tālāk. Būtībā tas viss mūs apdraud. Kas mūs apdraud? Datu drošība visiem pilsoņiem ir apdraudēta. Epitēdijus kungam viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji Viens no globalizācijas efektiem ir tas, ka palielinās eh, tas, eh, cik spēcīgi var būt draudi pret Eiropas Savienības valstīm. Te mēs runājam par terorismu, kiberuzbrukumiem, organizēto noziedzību, un Eiropieši jūtas nedroši. Viņu personas tiesība aizsardzība tiek apdraudēta. Eiropols ir struktūra, uh, Eh, kurai ir jārisina šie draudi, sadarbojoties ar policiju un tiesību sargājušām iestādēm dalību valstīs, lai veiksmīgi eh, to veiktu. Eiropolam ir jāapmainās ar informāciju ar šiem dienestiem un trešo valstu dienestiem, un te mums ir jābūt ļoti mm, uzmanīgiem, par to ir ļoti jārūpējas, jo uh, Šajā informācijā tiek iekļauti personas dati, un tāpēc mums ir jāparūpējas, lai drošības par rasības nepārkāpj cilvēktiesības. Šī informācija būtu jāsniedz tikai tad, kad ir uh, visai liela pārliecība, ka cilvēks tiek turēts aizdomās par kādiem noziedzniekiem un ka nevajadzētu vajāt mm, politiskos oponentus nedemokrātiskām valdībām. Paldies! Un tagad vārds Bonīkungam. Kādi tad ir izšķirošie elementi reaģējot uz terorismu un drošības draudiem? Vairāki no mums norādījusi to, kas pastiprināta Eiropas sadarbība un koordinācija šajā jomā ir izšķiroša mm, šajā jomā un pastiprina Eiropolu. Un šī grozītā regulēja solis pareizā virzienā, un te mums ir labi preventīvi instrumenti. Preventīva darbība ir izšķiroša. Eiropolam būs uh, lielāka piekļuve vajadzīgajiem datiem, un tie tiks uh, apstrādāt efektīvāk. Uh, Uh, būs dati ne tikai no dalībvalstīm, bet arī nevalstiskajām pusēm, kas ir svarīgi efektīvai prevencijai un izmeklēšanai. Jaunā struktūra IRU spēlēs nozīmīgu lomu cīņā pret terorismu propagandu, radikalizāciju tiešsaistē un uh, kriminālu un organizētos noziedzības grupām. Un uh, īru un jaunais sadarbības modelis ļaus um, cīnīties pret šo vardarbīgo saturu informāciju jau agrīnā stadijā. Un mēs pastiprinām datu aizsardzības mm, noteikumus, tātad mēs varam nodrošināt līdzsvaru. Mēs varam pastiprinājuši arī uh, Eiropola iespējas sadarboties labāk ar citām Eiropas aģentūrām, labākai sinerģijai un efektivitātei, bet svarīgi un joprojām spēkā ir tas, ka Eiropa dalību valstīm ir jādalās informācijā ar Eiropolu šajā sistēmā, lai tā varētu darboties. Pretējā gadījumā tā nevarēs eh, darbā, darboties m, mm, eh, pēc savām iespējām. Un es pateicos arī referentam. Paldies, tagad Kaufmanis kundze, 2 minūtes 30. Šodien mēs dosim zaļo gaismu Eiropola reformēšanai, un tam ir nozīmīgi iemes, iemesli. Noziedzība neapstājas pie valsts robežās, tāpēc Eiropolam ir jākļūst stiprākam, un sadarbībai starp dalību valstu iestādēm ir jāuzlabojas. Datu apmaiņa arī tiks veicināta, un tiks radītas modernas administratīvas struktūras. Eiropols spēs ātrāk reaģēt uz apdraudējumiem, arī veidojot īpašas vienības. Reformai būtiski ir arī tas, ka mēs vienojāmies par vienotiem datu aizsardzības standartiem arī krimināla vajāšanas jomā, un tie attieksies arī uz visām darbības jomām Eiropolā ir nepieciešams uh, no interneta ātri izņemt ārā informāciju, kas, kurai tur nav ko meklēt. Un tagad mēs esam šīs iespējām izveidojuši noteiktu tiesisku ietvaru. Datu apmaiņa arī notika saskaņā ar jauniem noteikumiem. Līdzšinējā darba policijas iestāžu uh, um, sadarbības bāze bija Lisabonas līgums, un Eiropola līgums ir pielāgots tagad Lisabonas līguma noteikumiem, un tik ņemts vērtā arī parlamenta pilnvaras. Pirmo reizi Eiropas Savienības aģentūra uh, Eh, tiks pakļauta vienotai parlamentārai kontrolē, kurā piedalīsies gan Eiropas parlamenta, gan dalībvalstu parlamentu pārstāvji. Tas viss parāda, ka drošība, datu aizsardzība un demokrātiskā kontrole nav vienotrai pretrunā, bet tos ir iespējams saskaņot. Paldies, Ujazdauska kungs, lūdzu, vienu minūti przewodnicząca! koleżanki i koledzy! to jest. priekšsēdētāji dāmas un kungi tas ir labs lēmums tas ir labs Eiropas Savienības pilsoņu drošības jomā un Eiropai kopumā. Un žēl, ka tas tik vēlu nāk, jo bija nesani traģiski notikumi un mm, īstenībā, ja nebūtu vēl šo notikumu, tad mēs vēl strādātu pie šī regulas, un mm, te eh, bija nepatiesi attēlot šī regula kā tāda, kas eh, kaitē pilsoniskajām brīvībām, bet mm, Eiropola atbildība būs mm, arī internetu uzraudzība. Tajā pašā laikā mēs nodrošinām arī demokrātisko pāraudzību ne kreisie, ne galēji labējie nevarēs tad to izmantot kā argumentu publiskajās debatēs Vikstrēmas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Mūsu pilsoņi ir pelnējuši Eiropu, kurā mēs varam brīvi pārvietoties no vienas dalībvalsts uz citu, un šī brīva pārvietošanās, pie kuras mēs nu jau esam pieraduši un uz kuras balstās arī mūsu labklājība, šobrīd tiek apdraudēta no jauna ieviešot robežu kontroli. Tas kaitē gan ekonomikai, gan arī pilsoņu brīvībai. Bet, uh, Tā kā pilsoņi brīvi pārvietojas, mums ir jāizdara uh, secinājumi arī noziedznieki brīvi pārvietojas Eiropas Savienībā. Es uh, priecājos par to, ka Eiropas parlamentam, pateicoties mūsu referentam Diezde Mērs kungam, ir izdevies panākt progresu, taču ļoti daudz vēl jādara, ja mēs nopietni vēlamies apkarot draudus eh, pret mūsu pilsoņiem. Uh, Mums ir nepieciešams Eiropas līmeņa federālās izmeklēšanas birojas, kas e, ļaut mums vērsties pret organizēto noziedzību. Mums ir nepieciešama Eiropas līmeņa policija, kas var efektīvi vērsties pret organizētās noziedzības organizācijām. Paldies! Paldies! Tagad vārds Karīku un dzēju uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji, e, cienījamie kolēģi! Ar Eiropālu reformu mums izdosies nodrošināt uh, sadarbību policijas iestāžu starpā un darīt to centralizētāk. Tas, uh, protams, var palīdzēt mums um, vērsties pret organizēto noziedzību, bet tas nozīmē arī, ka tiks vākti privātu personu dati Un mums ir jārūpējas par to, lai šie privāta persona dati eh, tiktu pienācīgi aizsargāti. Eh, mums ir jānošķir, kāda veida informācija tiek uzglabāta. Protams, ka ir eh, svarīga sadarbība policijas iestāžu starpā, un, protams, ka mums ir jānostiprina šī sadarbība. Es domāju, te mēs ejam par tālu. Paldies. Paldies tagad Ferārs kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, varu uh, vien uh, paust prieku par to, ka mums izdevies panākt vienošanos par Eiropālu uh, reformu. Mums izdosies padarīt Eiropālu efektīvāku un arī atbildīgāku. Bet mums ir jānostiprina arī uh, dalībvalstu parlamentu loma uh, uzraudzībā. Uh, Mums ir jāatbalsta dalībās ciņā pret organizēto noziedzību, un lai e, līdz šim saņemtās informācijas tālāk nodošana un apstrāde nav veiksmīgi darbojusies. Ja mēs vēlamies cīnīties pret organizēto noziedzību, uh, uh, mafiju un terorismu, kas, protams, iet pāri robežām, mums ir nepieciešama visaptvaroša pieeja. Tas nozīmē, ka Eiropola ir nepieciešams arī iniciatīvas pilnvars. Mums ir jāpanāk, lai šī cīņa būtu efektīvāka. Paldies! Paldies! Tagad vārds Rebekas kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, eh, komisāra kungs, cienījamie kolēģi! Eiropā loma vienmēr ir bijusi nodrošināt efektīvu sadarbību dalībās starpā par informāciju, eh, par eh, kriminālām aktivitātēm, tā skaitā arī terorismu. Pašreizējā kontekstā mums ir nepieciešama spēcīga autoritāra iestāde, kas var kontrolēt jebkādas eh, bīstams un aizdomīgas eh, aktivitātes, kas var apdraudēt eh, pilsoņu drošību. Mēs tagad paplašinām iestādes pilnvaras, bet nedomājam par šīs iestādes kapacitātēm mums ir jāpiešķir šai iestādē pilnvērtīgs pilnvars, lai aizsargātu pilsoņus. Mums ir nepieciešama autoritīva iestāde, kas viena pati var rīkoties pilsoņi eh, interesēs, nevis eh, politiski pakļaut iestādi. Mums nevajadzētu politizēt šo iestādi, mums vajadzētu ļaut profesionāļiem darīt savu darbu. Paldies. Paldies. Tagad vārds vēl jau kungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Vispirms es vēlētos uh, pateikties kolēģim uh, Diezde Mērskungam par lielisku paveikto darbu. Starp citu, viņš vienmēr strādā ļoti labi. Cenš, viņš ir uh, centies aizstāvēt tādu Eiropu, kas aizsargā pilsoņus, un mēs vēlamies izveidot patiesu Eiropas tiesiskumu telpa. Es uzskatu, ka brīvība un drošība ir savstarpēji savietojams Eh, drošība bez brīvības ir diktatora, un Eiropas Savienība nevar pastāvēt bez dalībvalstīm. Tas jo īpaši jāuzsver runājot par um, iekšējo sadarbību. Šis ir konkrēts priekšlikums, ar kuru netiek izmantot, izveidots uh, Eiropas federālais izmeklēšanas birojas. Tāds arī šobrīd nav iespējams. Uzbrukumi 13. Eh, novembrī Parīzē un 22. martā Briselē parādīja, ka um, teroristi izmanto to, ka informācija netiek pienācīgi nodota no vienas dalībās uz citu, bet Eiropai šobrīd ir jādara vairāk dalībvalstīm, ir jānodrošina vairāk sadarbības, vairāk informācijas apmaiņas, vairāk instrumentu izmantošanas. Uh, Mēs eh, drošību nevaram radīt tikai un vienīgi ar likumiem, bet ar uzticēšanos. Paldies! Paldies! Koelio kungs ir zilās kartītes jautājums, vai atbildēsies uz to? Bautmans kundze vēlas uzdot jautājumu. Bautmans kundze, lūdzu. Paldies! Es piekrītu daudz kam no tā, ko jūs teicāt, gan par brīvību, gan solidaritāti un atbildību, bet jūs sacījāt, ka tagad likumdošana uh, nu, nav, mēs nevēlamies veidot Eiropas FBI. Es gribu jautāt, kāpēc nav iespējams izveidot šobrīd Eiropas FBI, ja tas būtu nepieciešams? Paldies, šis jautājums. Es daļa jums varu piekrist Bet, manuprāt, FBI šobrīd nav iespējams izveidot. Mums pirmkārt ir jārada uzticēšanās starp dalību valstu iestādēm. Informācijas apmaiņa līdz šim tādā veidā nenotika, un uzticēšanās bija vēl mazāk izteikta. Un tagad mēs esam panākuši to, ko ir iespējams panākt. Paldies! Činičī kundze. Priekšēdētājs kundze, komisārkungs, paldies kolēģim Estemeiro, Dijas Demeiro par ceturtās regulas aktualizāciju. Tas ir nepieciešams pasākums, lai stiprinātu eh, un padarītu efektīvāku sadarbību starp iestādēm Eiropā. Eiropols ir īstenojis uh, dažādus pasākumus, nu, uzlabojis loģistiku un reformas ir paredzēts turpināt, ņemot vērā drošības apdraudējums Eiropā un notikumi Parīzē un Briselē padara situāciju vēl nopietnāku un vajadzības tiešām ir neatliekamas. Eiropola tiek apgādāts ar jaunām pilnvarām un arī ar jauniem datu aizsardzības noteikumiem. Es ļoti priecājos, ka ir izveidots arī kontrolas mehānisms, kuru īstenos Eiropas parlaments kopā ar dalību valstu parlamentiem un jaunā regula nodrošinās labu datu aizsardzību Eiropas līmenī. Tas attiecas arī uz personu datiem. Dati Eiropas līmenī un dalībvalstu līmenī tiks labi aizsargāti. Pēc divu gadu pārunām esam apmierināti ar rezultātu un priecājamies, par šo rezultātu, kaut gan sadarbība ar dalību valstīm varētu būt labāka, un Eiropols tad varētu darboties vēl efektīvāk un labāk reaģēt uz terorisma apdraudējumiem. Arī citas starpā sagraujot starptautisks noziedzīgas organizācijas. Paldies, priekšsēdē. Mēs šodien runājam par Eiropolu, un te jau atkal ir jāizsver intereses. No vienas puses mēs visi vēlamies nostiprināt iekšējo drošību, bet vienlaiks mēs visi vēlamies arī, lai datu aizsardzība būtu viena no augstākajām prioritātēm. Tas nozīmē, ka ir jābūt spēkā principam, ka eh, dati eh, tikai izņēmuma gadījumos tiek uzglabāti bet tas, kas man pārsteidz šorīt, tikai daži no runātājiem atsaucās uz datu aizsardzības aspektiem kas nav pietiekami, jo uh, interešu izsvēršana nozīmē, ka mēs domājam par abiem šiem aspektiem. Un es domāju, ka uh, šobrīd runājot par šo uh, dokumentu, mums tajā tas ir izdevies. Mums ir jānodrošina, lai tiesības, uh, tiesība aizsardzības iestādēm būtu pienācīgie dati. Un es domāju, ka šis ir uh, pareizais solis pareizajā virzienā, lai mēs varētu vērsties pret pārobežu uh, noziedzību, jo īpaši tāpēc, ka tagad imigrācijas krīzes Um, kontekstā mēs, piemēram, Vācijā esam konstatējuši, ka ir tūkstošiem cilvēku, kas kaut kur atrodas Eiropas Savienībā, bet nav piereģistrēti. Tas ir jāizbeidz. Paldies! Kolmer kungs tagad. Karton bleu pour vous de monsieur Zani, si vous l'acceptez. Jums ir zilās kartītes jautājums no Zanina kunga. Vai jūs pieņemat jautājumu? Lūdzu, Zanina kungs.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 jo šķiet, ka bija e, tehniska problēma ar tulkojumu. Akkor még egyszer teszem föl a kérdést, tehát e, ön lát-e? Paldies, priekšsēdētājs, uzdošu vēlreiz savu jautājumu. Vai jūs šeit saskatat garantijas, kas e, neļaus dažu dalībvalstu valdībām izmantot šo iegūto informāciju, lai vērstos pret pašu pilsoņiem? Paldies par šo jautājumu. Es domāju, ka mēs nevaram iet tik tālu uh, datu aizsardzības jomā, ka mēs vienmēr garantējam, ka nekas neie, nenoies greizi. Dzīve ir risku pilna. Es atsaucos uz šo līdzsvaru, kas ir nepieciešams, un es domāju, ar šo jauno uh, noregulējumu mēs virzamies pareizajā virzienā, un mums ir rūpīgi jāraugās uz to, uh, kā uh, praksē uh, šie dati tiks izmantot, vai tas notiks saprātīgi Un es domāju, ka tas ir nepārtraukti jāuzrauga. Paldies! Pegazurtundas kundzei viena minūte. Felicito al! Paldies, priekšādētāji! Es gribu teikt paldies Augustino de Mēras kungam un arī ēnu referentiem. Uh, policijas iestādes ir ļoti nozīmīgas ne tikai noziegumu uh, uh, izsakošanā un noziedznieku vajāšanā. Policijas iestādes gādā par mūsu drošību, un Eiropola pilnvaras ir ļoti būtiski jā, paplašinātas. To es vērtēju pozitīvi. Uh, Mums ir nepieciešama administratīvā padome, labi profesionāļi, kas šajā padomē strādās. Mums ir jānodrošina darbinieku lojalitāte, te nedrīkst funkciju sadalē izmantot partijisku pieeju. Mums ir jānodrošina drošība arī visvājākajiem. Paldies! Obrigado, senhora Presidente. Europol... Paldies priekšādātāji Pimenta Lopes kungs. Federālismu padziļināšanā un integrācijas padziļināšana, nu, tās mērķis ir labāk, arī labāka likumdošanas jaunrade. Mērķis ir tikt galā ar terorismu, cīnīties pret terorisma draudiem un Eiropas, poli, Eiropas Savienība īsteno politiku, kas ierobežo pilsoņu tiesības. Dalībvalstu infrastruktūra uh, tiek pakļauta kontrolē no Eiropas uh, Savienības puses, un tas tiek dēvēts par sadarbības ar policijas iestādēm. Jauna infrastruktūra papildinās veco, tiks tērēta nauda. Uh, Un tas ir tāds uh, ceļš, kas ved nezināmā virzienā. Paldies. Zdehovska kungs lūdzu. Paldies priekšēdētāji, godātais komisāra kungs. Es nepiekrītu iepriekšējiem runātājiem. Tas tiešām ir bezjēdzīgi, ko viņš sacīja. Kas tikai šeit nav jādzird šajā zālē? Šķiet, ka daži nemaz nav lasījuši tekstu, nemaz ne, nesaprot, ko Eiropola īsti dara. Uh, Eiropols ir viena no būtis svarīgākajām aģentūrām, lai garantētu drošību Eiropā. Iepriekšējo gadu laikā esmu pārliecinājies par to, ka Eiropols varētu strādāt efektīvāk, un tieši tas ir mūsu mērķis, uh, grozot attiecīgo regulu. Ir tagad būs labākas informācijas apmaiņas iespējas arī par potenciāli bīstamām personām, kā tad citādi cīnīties pret organizēto noziedzību un gādāt par drošību. Šodien Eiropas integrācijas līmenis ir visai jau diezgan tālu attīstījies, bet datu aizsardzība neskar tikai finansiāls apsvērums, šeit ir jāorganizē sadarbība starp dalību valstu un Eiropas iestādēm. Neviena organizācija nevar elastīgi reaģēt uz jauniem noteikumiem, ja tai pietrūkst šīs elastības un būs vajadzīga lielāka jauda un jāpiemēro veselais saprāts. Tomašiņš kungs, lūdzu. Hvala lijepa Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu. Paldies. Tagad Eiropolam būs jauna kompetence. Un nenotiks iejaukšanās dalībvalstu uh, suverenitātē un netiks pārkāpt subsidiaritātes princips. Manuprāt, risinājums, kas paredz, ka katrai dalībvalstī ir īpaša vienība, uh, kas gādās par um, sakaru nodrošināšanu, manuprāt, šis risinājums ir ļoti samērīgs, piemērots, tas neskar, neierobežo dalībvalstu suverenitāti. Uh, Te, paš, te man patīk arī ideja par lielāku kontroli, ko īstenos Eiropas parlaments un dalībvalstu parlamenti, jo tas garantēs caurskatāmību. Eiropas, eh, tas, ka Eiropā nav robežu, tas ir veicinājis arī noziedznieku darbošanu, un mums ir vajadzīgs spēcīgs Eiropols. Moment. Europa kan med nye Europa-aftale. Paldies, priekšsēdētāji Bendīsena kungs. Tagad ir jauna vienošanās, lai pastiprinātu cīņu pret organizēto noziedzību un kibernoziedzību. Tagad mēs varam ātrāk reaģēt pasaulē, kas kļūst arvien mazāka. Eiropolam būs uh, paplašinātāks mandāts, lai cīnītos pret smago noziedzību. Uh, un terorismu, un tas ir tas, kas mums ir nepieciešams. Ir īpašas struktūras, kas tiks izveidotas, kas palīdzēs cīnīties pret mm, terorismu. 25 gadu gaitā es kā politiķis esmu redzējis un sakojas līdz terorismu attīstībai. Mums ir jātīsta sadarbība, izmantojot labākus instrumentus. Es nezinu, vai ir kādi uh, elementi, eh, par kuriem runāja Holmēras kundze, kas iztrūkt, bet vēlu jums veiksmi. Tagad Bekara kungs. Bekara kungs, paldies, priekšsēdā, eh, cienamais komisār eh, kungs. Mums tagad ir izdevies panākt konstruktīva uh, vairākuma atbalstu uh, Eiropolu stiprināšanai. Es apsveicu uh, referentu, kas uh, pēdējo trīs gadu laikā ir strādājis kopā ar ēnu referentiem. Uh, Es vēlētos runāt par nākamo attīstības posmu. Es priecājos par to, ka komisārs Avram Apols ir nācis klajā ar paziņojumu, ka ir paredzēti soļi, lai tālāk turpinātu stiprināt Eiropā turpmāko divu gadu laikā, lai šī organizācija atbilst jaunajām prasībām, lai cīnītos pret terorismu un organizēto noziedzību. Ir pilnīgi skaidrs, ka ar Tikai un vienīgi ar uh, savas darbības koordināciju mums neizdosies veiksmīgi vērsties pret uh, terorismu un organizēto noziedzību. Eiropa ir jāuzvar šajā cīņā, un tāpēc Eiropai ir jābūt spēcīgākai. Līdz ar to mums ir nepieciešama Eiropas drošības savienība. Uh, Eiropas drošības savienība, kurā Eiropola būtu supranacionāla loma ar centrālu pārvaldību, lai šī organizācija varētu eh, darboties pāri robežām visā Eiropas Savienībā. Tāpēc ir jāspēr šis eh, lielais solis uz priekšu, un es vēlētos, lai komisija efektīvi pie tā strādātu. Jā, eh, tas varētu būt Eiropas līmeņa FBI lai nodrošinātu Eiropas pilsoņu aizsardzību. Paldies! Paldies, runātais tiek pārtraukts. Paldies, tagad uh, Pogliesi kungam uz vienu minūtu. Paldies. Paldies. Manuprāt, mēs varam bez šaubīšanās teikt, ka Eiropols ļoti profesionāli rīkojas un ir labi attīstījies pēdējo gadu laikā bet situācija kopumā ir mainījusies un tas, kas notiek, kas notika Parīzē, Briselē un arī uh, lielās migrācijas plūsmas, tas viss ir padarījis nepieciešamu Eiropola reformēšanu. Un ir vajadzīga arī papildus budžeta līdzekļi, vajadzīgs papildus personāls, un izmantojot šo regulu, to varēs inteliģentā veidā nodrošināt, lai šī institūcija tiktu stiprināta un varētu labāk uh, tikt galā ar noziegumu prevenciju gan internetā, gan konkrētā sadarbībā starp iestādēm. Līdz šim uh, izman, šis potenciāls nav ticis izsmelts pilnībā. Paldies, tagad Rangela kungs. Eh, Paldies, priekšsādātāji. Visu pirms, protams, es vēlos pateikties mūsu kolēģim eh, Mēras kungam par izcilo uh, darbu, un es vēlētos arī vērst jūsu uzmanību uz mm, to, ka es esmu konstitucionālo lietu komitejas loceklis, un te ir trīs fundamentāli pārskatīšanas aspekti. Visu pirms, beidzot, tiek pielāgots Eiropols atvērs Lisabonas līgumam. Tas ir ļoti svarīgi un tiek likts akcents uz svarīgāko jautājumu, proti demokrātisko kontroli. Tā tad ir um, vienošanās un uh, Eiropas parlaments var veikt kontroli. Tāpat ir virkne garantiju datu aizsardzības jomā, patiešām cīņa pret uh, noziedzību. Uh, Mm, šobrīd nozīmē datu ievākšanu un nosūtīšanu, daudz ir sensitīvu datu, un tāpēc to aizsardzības sistēma ir jāievēro. Un vēl es vēlētos noraudīt uz tādu lietu. Vairāk šodien teica, ka noziedzība mm, ir bez robežām, bet tas jau bija arī. Uh, iepriekš tikai dalībvalstis respektē robežas, un jau sen kā noziedzība eh, darbojas pāri robežām. Mums ir jāveido tīkls, lai pret to cīnītos. Es domāju, ka svarīgs solis tika spērts, un mums ir nepieciešams tāds polit, represīvs um, um, struktūra, lai varētu cīnīties pret to. Tagad brīvais mikrofons Aiža Sandas kundze. Gracias, presidenta. Paldies priekšsādātāji. Es vēlētos pateikties un sveikt Diasu Demēru un arī citiem kolēģiem, kas mm, ir eh, ļoti cītīgi strādājuši, lai eh, iegūtu šo instrumentu cīņā pret organizēto noziedzību pāri robežām Eiropas Savienībā un pāri robežām. Uh, Eh, bija uzbrukumi Briselē un Parīzē, bet pirms tam arī Madridē un Londonā, un tas parādīja to, ka ir nepieciešams pietiekams spēcīgs satvars, lai varētu atbalstīt mūsu politi, policiju un struktūras, kurām ir nepieciešams eh, atbalsts, lai uzlabotu savu darbu, un šī regula Eiropol ļaus strādāt labāk preventīvi, palielināt satvars darbību un arī izlūk datus veikt infiltrēšanu, lai cīnītos efektīvi ne tikai pret terorismu, bet arī pret cita veida pārkāpumiem, kas ar to ir saistīti, piemēram, cilvēku tirdzniecība, um, kapitāla atmazgāšana, kiberuzbrukumi. Paldies! Aiela Senders, paldies! Pēdējo gadu laikā Eiropola budžeta iespējas palielinājās, jo īpaši cīņā pret terorismu, un praktiskie rezultāti nes vilšanos. To mēs nesen redzējām, kas notika Francijā un Beļģijā. Protams, mums ir jāliek akcents uz cīņu pret terorismu. Jo īpaši noteiktās dalībvalstīs un reģionos, bet ir jāievēro arī privātums. Te mēs tomēr darām pretējo. Terorisma vārdā mēs cenšamies ieviest eh, pilsoņu eh, represijas privātās dzīves jomā un uh, Eiropas Savienībai vajadzētu mudināt dalību valstis piešķirt finansējumu, lai sargātu savas robežas un arī sociālā integrācija un nodarbinātības programmas musulmaņu populācijai, kas e, dzīvo desmitgadēm jau Eiropas teritorijā, ir tas, kas ļautu efektīvi novērst mm, terorismu. Un tagad vārds Marijas kungam, bet lūdzu nerunājiet tik ātri. Paldies! Nesenie terora akti un arī kiber uzbrukumu iespēja parāda to, ka mums kopīgi ir jārīkojas un jāsadarbojas ar Eiropolu. Mums ir lielākas reaģēšanas iespējas pret terora draudiem. Un, uh, pārobežu raksturu, kāds tiem ir. Un es mm, esmu gandarīts par īru mm, vienību, kas ļaus cīnīties pret eh, propagandu tiešsaistē. Un mm, te varēs uh, apzināt uh, bīstamu saturu. Eiropols varēs cīnīties gan pret terorismu, gan uh, nelegālu rīcību tiešsaistē. Mēs varam teikt, ka solis spērts uz priekšu, bet ar to nav gana. Draudu līmenis ir augsts, un es uzskatu, ka mums vajadzētu vēl pastiprināt Europolu, lai tas varētu rīts, rīkoties praksē un veiksmīgi arī apmainīties ar informāciju. Paldies, Jakoviča kungs. Madam prezident. Treba nam snažna. Paldies, priekšādātāji. Mums ir nepieciešama laba līmeņa Eiropas informācijas apmaiņas savienība. Mēs esam izstrādājuši kompromisu un nevajadzētu aizmirst, ka ar teroristiem un noziedzniekiem kompromisi nav iespējami. Tāpēc es domāju, ka būs vajadzīgs vēl viens solis uz priekšu Un es saprotu, ka Eiropas Savienībā ir dažādi viedokļi runājot par to, kāda bija reakcija uz dažādiem teroristu uzbrukumiem, bet mums ir uh, jādarbojas. Mēs uh, redzam, ka Schengenas zona ir apdraudēta, brīva pārvietošanās tiek ierobežota. Mums ir nepieciešama informācijas apmaiņa un vajadzīga vienota aģentūra eh, izmeklēšanas informācijas apmaiņai. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Paldies, priekšādātāji. Es atbalstu šo jauno regulu. Grapīnī kundze ir izstrādāts jauns eh, tiesiskais regulējums. Tas ļaus uzlabot sadarbību, galvenokārt pārobežu sadarbību cīņā pret noziedzību Tas ir eh, viens no nedaudziem likumdošanas tekstiem, kas stiprinās arī sadarbību starp dalību valstu parlamentiem un Eiropas parlamentu. Eh, šī regula piedāvā arī jaunas noteikumus datu aizsardzībai un eh, personas datu aizsardzība ir jānodrošina, paturot prātā arī drošības apsvērumus informācijas apmaiņa starp dalību valstīm, tai jābūt operatīvai, ātrai, jānotiek raiti, nevis jābūt mūsu ahilēju papēdim. Informācijas apmaiņa līdz šim nebija īpaši sekmīga, un mums nevajadzētu šeit piekāpties. Paldies! Monsieur Lopez Aguilar señora presidenta y comisario. Paldies, priekšēdētāji, Arī es vēlos piekrist tiem, kas uh, ļoti pozitīvi novērtēja jauno regulu. Mani kolēģi no iekšlietas komitejas, viņiem gribu teikt paldies, darbs ir padarīts labs, uh, regula ir saskaņota ar Lisabonas līgumu, tā tagad ir aktualizēta. Um, cilvēku tirzniecība, narkotiku tirzniecība, dažādi citi noziegumi, sadarbība šo noziegumu apkarošanā uh, būs daudz uh, labāka un aktīvāka, ja Eiropols saņems jaunas pilnvaras, ja Eiropols arvien vairāk līdzināsies Eiropas FBI iestādēji. Un arī ASV kaut kad uh, nonāca līdz secinājumam, ka federālajās pavalstīs ir nepieciešama pārobežu sadarbība noziedznieku vajāšanā. Paldies tagad Flašikovas kundze lūdzu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Paldies, priekšēdātāji, godātais komisāra kungs. Es priecājos par Eiropola reformu uh, cīņā pret noziedzību, ņemot vērā teroristu uzbrukumus, ir nepieciešams. Uh, Eiropolam ir nepieciešams ātrāk reaģēt uz apdraudējumiem. Pilsoņu drošība ir pirmajā vietā, un mums ir jākontrolē apdraudējumi, lai varētu noziegumus novērst iepreventīvi. Tagad varēs uzlabot sadarbību starp dalību valstīm un uh, izziņas veikšana būs iespējama arī pāri robežām, būs papildus personāls, papildus līdzekļi, pilsoņu brīvības netiks ierobežotas, uh, Eiropols tiks pakļauts demokrātiskai kontrolē, ko īstenos Eiropas parlaments un dalībvalstu parlamenti. Paldies! Esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru. Tagad vārds Avram Opuls kungām noslēdzošai uzrunai. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie deputāti, vispirms es vēlētos paust pateicību par jūsu devumu šajās debatēs. Kopsaucējs gandrīz viss teiktajā bija eh, tas, ka mums ir jārēģē uz mūsu pilsoņu vajadzībām pēc vairāk drošības, un to mēs arī cenšamies panākt. Jo mēs, mēs visi zinām, ka terorisms un smagi uh, organizētie noziegumi neapstājas pie robežām. Mūsu tiesība aizsardzības iestādes ir atbildīgas par uh, mūsu pilsoņu drošību. Lai efektīvi vērstos pret uh, noziedzniekiem, ir nepieciešams patiesas centrs informācijas apmaiņai ar pilnīgu operacionālo un analītisko atbalstu. Ar uzlaboto ietvaru mēs uh, ļausim Eiropā apkopot datus, un sniegt dalībvalstīm nepieciešamo atbalstu, lai apkarotu terorismu un smagus noziegumus. Eiropol varēs darīt to efektīvāk, un tagad šī iestāde tiks vairāk kontrolēta un strādās saskaņā ar mūsu datu aizsardzības noteikumiem. Es aicinu jūs šobrīd balsot par kompromisu tekstu. Sāksim strādāt pie tā, ko gadiem ilgi esam diskutējuši un domāsim par mūsu pilsoņiem. Paldies! Paldies, Dievs, Demerka kungs, vai vēlties uzstāties ar noslēdzošiem komentāriem? Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Avram Apuls kungam, paldies komisārkungam. Vēlos atsaukties uz to, ko teicāt abās abās uzrunās. Es tik tiešām novērtēju jūs teikto. Paldies, jo jūs uh, pamatot norādījāt uz to, ka ir problēmas, kas saistīts ar koordināciju, ka mums ir nepieciešams labāk kontrolēt, ir nepieciešama arī labāka parlamentārā kontrola un labāka data aizsardzība. Mums ir nepieciešama aģentūra, kas būtu spēcīgs centrs, sava veida informācijas apmaiņas platforma, kurai būtu labāks uh, analīzes kapacitātes. Es vēlētos atsaukties uz kolēģi teikto, ir jāsaprot, ka uzraucības padomē ir jābūt daudziem uh, profesionāļiem un politiķiem. Vēlos pateikties visiem kolēģiem un jāsaka, ka 42 eh, kolēģi izteicās par šo jautājumu. Daži balstījās uz patiesu, uh, patiesām ziņām par uh, saturu, kāds ir šim dokumentam, citi uh, gluži vienkārši balstījās uz savām iedomām. Uh, Daži pauda savas eh, bažas, jeb citādas viedokļas, un jāsaka, arī to var saprast, bet eh, vēlos atgādināt, ka ļoti liels skaits eh, kolēģu atbalstīja referentu un ēnu referentus. Seši deputāti pauda savu vēlmi piešķirt vairāk pilnvaru Eiropolam Tas galvenokārt izskanēja no ALDE grupas pārstāvjiem, un vēlos vēl teikt arī pāris eh, vārdus zaļo eh, grupas pārstāvjiem. Es priecājos par jūsu politisko apņemšanos un paldies par atbalstu šai Eiropola regulai. Neatkarīgi no tā, ka izteicāt arī savus iebildumus. Es zinu, ka jums ir grozījums par šo internetu vienību. Liels paldies visiem par e, šīm auglīgajām debatēm. Paldies arī visiem ēnu referentiem. Paldies! Liels paldies!